Dear colleagues, I think that it is. Uh, Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs varētu sākt darbu. Arī tādēļ, ka esam jau nedaudz iekavējuši. Sāksim ar pirmo darba kārtības punktu, pieņemsim darba kārtību. Man ir arī jāpaziņo tas, ka Gardīna vienošanās ar Jānu referentiem esam Eh, lēmuši pārcelt balsojumu par septīto punktu mūsu darba kārtībā. Balsojums būs 15. septembrī, lai būtu paredzēts vairāk laika eh, diskutēt par kompromisu grozījumiem politiskajās eh, grupās. Ja iebildumu nav pret darba kārtību ar šādām izmaiņām, tad mēs darba kārtību pieņemam. Otrais punkts priekšsēdētāja paziņojumi. Šodien ir pieejams tūkojums 22 valodās un elektroniski ir pieejami arī sanāksmes uh, dokumenti e, um, e-meeting um, e aplikācijā. Trešais punkts - koordinācija. Uh, Koordinētāja rekomendācijas, kas tiek uh, tik izplatītas elektroniski iebildumi nav, tad pieņemam. Un tagad pārējām pie ceturtā punkta. tiekamies Luksemburgas vīdes ministri. Vēlos pateikties Karolai Tiešenburgai par to, ka viņa ir ieradusies mūsu komitejā, lai mūs iepazīstinātu ar Luksemburgas prezidentūras um, prioritātēm nākamā pusgada laikā. Paldies eh, jums, ministres kundze, par mums doto iespēju tikties ar jums, jo ļoti svarīgi, lai uh, Uh, prezidentūras pusgada sākumā mēs varētu apmainīties ar jums ar viedokļiem. Uzreiz došu tad jums arī uh, vārdu, lai jūs varētu nākt lai ar saviem ievad vārdiem, un tad vārds būs uh, komitejas deputātiem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godētie deputāti, dāmas un kungi, no sirds esmu priecīga ar jums šodien tikties. Uh, un ka šodien man ir iespēja jūs iepazīstināt ar uh, Luksemburgas prezidentūras prioritātēm vides jomā. Luksemburgas prezidentūras uh, jautājumi, ko mēs skatīsim, protams, uh, būs atkarīgi no Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikumiem un no Uh, priekšlikumiem, ko komisija ir atsākusi. Jāteic, ka personīgi esmu ļoti vīlusies, iepazīstoties ar Eiropas komisijas darba programmu 2015. gadam. Līkumdošanas pakotnē, aprits ekonomika tika atsaukta. Iegānstu, ka nav iespējams vienoties par šādu tiesību aktu, par spīti tam, ka uh, darbs parlamentā un padomē tikai sākās pie šīm tiesību aktiem. Šajā sakarā vēlos jums pateikties par jūsu ieguldīto darbu. Aprītas ekonomika ir milzīga iespēja, lai mm, padarītu mūsu ekonomiku konkurēt spējīgāku un lai radītu darba vietas. Jaunais priekšlikums. Mēs sagaidām rudenī šo jauno priekšlikumu tiks skatīt Luksemburgas eh, prezidentūras laikā un raudzīsim, lai jaunajā priekšlikumā ambīcijas būtu pietiekami liels un tās neaprobežoties tikai un vienīgi ar komisāru kompetenci paplašināšanos lauku. Uh, bet lai arī vīdes aspekti tiktu izcelti un stiprināti. Esmu arī pieņēmusi zināšanu Eiropas parlamenta rezolūciju, um, kas ir pieņemta plenāras sesijā 9. jūlijā Strasbūrā. Un šeit vēlos apsveikt arī referenti Pietikainas kundzi un apsveicu arī ēnu, ēnu referentus par lielisko darbu. Uh, Tādējādi secinu, ka jūsu institūcijai tieši tādi paši mērķi kā Luksemburgas prezidentūrai. Un tagad runājot par likumdošanas eh, tiesību aktiem, gaisa kvalitāte direktīva pār nacionālo emisiju griestiem. Šie eh, tiesību akti būs eh, mūsu prioritārie dosie turpmāko sešu mēnešu laikā. Tas ir fundamentāli svarīgi, lai cīnītos pret gaisa piesārņošanu un lai samazinātu pāragros nāves gadījumus, kas ir saistīti ar šo piesārņojumu. Pat ja vēl delegācijas pārbauda, jāsa. E, ja Uh, prognozes un konkrētos datus esam uh, pārliecināti, ka mēs varēsim arī atrisināt šo situāciju attiecībā uz piedāvātajiem samazinājumiem un ka tas viss būs īstenojams. Prezidentūra turpinās darbu, izskatīs šo priekšlikumu, izskatīs Eiropas parlamenta grozījumus, lai raudzītu, kādas ir iespējas vienoties ar Eiropas parlamentu pavisam drīzā nākotnē Regulas priekšlikums par, uh, piesārņoju, tra, par ceļu transporta līdzekļu emisiju samazināšanu. Eiropēc ir seši ir vēl viens dosjē, kas arī sasaucas ar um, tiesību aktiem um, gaisa kvalitātes uzlabošanas jomā. Uh, Arī nacionālajiem ekspertiem noteikti būs arī ietekme uz šo regulu pieņemšanu eiro 5, eiro 6, bet tas nekādā gadījumā nelieks mums turpināt vai pat pātrināt mūsu darbu pie šī um, tiesībā akta. Es domāju, ka mēs esam arī viens prāts par atsevišķiem pasākumiem, kas ir jāpieņem uh, drīzāk uh, uh, koplēmumā, piemēram, par uh, robežvērtību noteikšanu Prezidentūra īpašu uzmanību pievērsīs Eiropas parlamenta darbam pie šī priekšlikuma. Sekosim balsojumam NV komitejā, kas notiks 23. septembrī. Tad, ņemot vērā rezultātus un jūsu institūcijas ieceres par to, kā turpināt darbu pie šī tiesību akta, prezidentūra ir gatava izskatīt kopā ar jums iespējas uzsākt par šo tiesību aktu sarunas. Skaidrs, ka gaisa kvalitātes tiesību akti iet roku rokā ar klimata um, tiesību aktiem, kas ir vēl viena Luksemburgas prezidentūras prioritāte šajā kontekstā - reformas priekšlikums, lai reformētu ETS sistēmu. Šodien uh, pat uh, Staisvēkā komisārs Kaņēte nāks klajā ar savu priekšlikumu šo pēcpusdienu, un viņš arī mūs iepazīstinās ar šo priekšlikumu neformālajā vides ministru sanāksmē 23. jūlijā. Vēlos arī uh, uzteikt balsojumu par uh, emisijas tirgu rezervi. Uh, rezerves mehānismu un vēlos uzteikt arī referenta Belet kunga darbu un pateicos komisāram Kaņete kungam par to, ka viņš ir turējis savu vārdu. EPS reforma ir eh, viens no fundamentālākiem jautājumiem, kas norāda uz to, ka Eiropas Savienība konkrēti rīkojas, lai saglabātu savu flagmaņu lomu cīņā pret eh, klimata izmaiņām. Luksemburgas prezidentūra tādējādi uzsāks arī eh, darbu pie šī dosjē septembra sākumā vīdes darba grupā. Taču mm, Bez šābām nākamajai prezidentūrai būs jāvieno šajā eh, tiesību aktā ar Eiropas parlamentu. Tālāk par nelikumdošanas eh, tiesību aktiem padomu ir pieņēmusi secinājums par eh, Eiropas semestra zaļinājumu un Eiropa 2020 savā 14. gada oktobra padomē, kur arī ir ļoti spēcīgi pasākumi, kas attiec uz ilgspējības stratēģiju un vidi šīs vēstījums joprojām ir aktuāli, šie secinājumi joprojām ir aktuāli, līdz ar to mēs sagaidām, kā vīdes ministri oktobrī 2015. gadā noturēs arī debatas par Eiropas pusgadu un par šīm kaitnieciskajām subsīdijām, kā arī par nepieciešamību pielāgot politikas. Uh, Luksemburgas prezidentūra piešķir arī ārkārtīgi lielu uzmanību biodaudzveidības saglabāšanai Eiropas Savienībā un pasaules līmenī. Mums ir ļoti svarīgi īstenot efektīvu stratēģiju šajā jomā. Protams, ka mēs arī cieši sekosim darbam, kas notiks šajā jomā Eiropas parlamentā konkrētāk par diskusijām, kas notiks uh, ziņojumu, ko izstrādā mēs Māker uh, kundze un decembrī, tad mēs nāksim klajā ar secinājumiem. Uh, par uh, bio daudzveidību. Tad mums vēl komisārs arī solīja, ja nāk klajā konkrētu tekstu priekšlikumu oktobrī. Lai pieņemtu šos secinājumus, mēs noteikti arī skatīsim State of Nature in EU ziņojumu, ar ko izstrādā Eiropas Savienības vidas aģentūra. Kopā ar šiem secinājumiem mēs vēlamies, lai uh, stratēģijas mērķi tiktu sasniegti līdz 2020. gadam, lai būtu skaidrāks arī tiesības atvers par eh, jau paveikto un arī priekšstats par to, kas vēl ir jāizdara ļoti lielu interesi. Mēs arī uh, sagaidām refit procesa rezultātus uh, pie dzīvotnes un pūtnu direktīvām. Dāmas un kungi, mūsu priekšā ir ļoti lieli izaicinājumi starptautiskā līmenī. Ņemot vērā ANO arī daudzpusē stratēģiju 2015. gadam pēc samita par attīstības finansējumu kas notiek šajās dienās Adisa Abeba pilsētā. Valstu valdība vadītāji tiksies septembrī Ņujorkā. ANO īpašajā samitā, kas tiks veltīts ilgspējīgas attīstībai, lai varētu noteikt darba kārtību pēc 2015. gada. Un visbeidzot, prezidentūras beigās, gada beigās, starptautiskā sabiedrība tiksies Parīzē COP21 konferencē. Ilgspējīgās attīstības darba kārtība pēc 2015. gadam ir, e, tā ir jābūt uh, Eh, konsekventai ar eh, klimata mērķiem. ANO arī ir eh, apstiprinājis šo divu grādu mērķi, tiek uzsvērts tas, cik svarīgi ir nepiecie, cik svarīgi ir ekonomiskā attīstība, kas iet roku rokā cīņu pret klimata izmaiņām. Vīdes aspekti ir īpaši jāstiprina šajā procesā, jo vīdes ilgspējība ir fundamentāli svarīga, lai varētu sasniegt mērķus nabadzības samazināšanai ņemot vērā to, ka tieši tie, eh, kuri ir vistrūcīgākie, cieši visvairāk no vīdes eh, degradācijas. Eh, post 2015. gada darba kārtība ir Luksemburgas prezidentūras prioritāte padomē, neformālā vides sanāksme. Uh, vides ministru sanāksmi 22. un 23. jūlijā arī tieši tiks veltīta ilgspējības attīstības mērķa apspriešanai. Godātais priekšstādātāji kungs, godētie dāmas un kungi deputāti, kā jūs zināt, tad šis ir izšķirošs brīdis Eiropas Savienībā vides tiesību aktu kopums tiek apdraudēts. Mums ir jāstrādā kopā, lai pierādītu to, ka vides politikas uzlabo mūsu līdzpilsoņu dzīves kvalitāti veicina uh, mūsu uzņēmumu konkurētspēju un inovācijas. Cīņā pret klimata izmaiņām mums ir jābūt lepniem par to, ko jau Eiropas Savienība ir īstenojusi, lai mēs būtu paraugs citiem. Tad nu runāju tagad par mūsu prezidentūras eh, svarīgāko jautājumu COP21 konference Pārīzē. Vispirms vēlējos eh, informēt jūs par to, ka vīdes padome pieņems 18. septembrī secinājumus lai sagatavotos COP21 konferencē. Mēs darīsim visu, lai vienotos par pēc iespējas ambiciozāku mandātu šajās sarunās. Mēs esam pārliecināti par to, ka mums ir jāvienojas par ļoti ambiciozu vienošanos Parīzē, kas noteikti temperatūras uh, samazinājumu, tad šos mīnus divus grādus. Uh, Mums ir jābūt ilgtermiņa vīzijai, pārējot uz tādu sabiedrību, kurā būtu ļoti maz emisiju. Lai mēs varētu atbildēt uz šo izaicinājumu, ir nepieciešama juridiski saistīt, e, saistoša vienošanās, kas būtu dinamiska vienošanās, kas attiektos uz pielāgošanu un šo uh, mīkstināšanu. Uh, ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai īstenošanas process būtu pēc iespējas caurspīdīgāks. Tikai un vienīgi tāda vienošanās, kas uh, mudinātu visas puses iesaistīties, uh, būs pietiekami efektīvs. Tas uh, nosūtīs ļoti spēcīgu vēstījumu visām iesaistītajām pusēm, ne tikai valdības iestādēm, bet arī NVU uzņēmumiem, vietējām pašpārvaldēm, pilsoņiem. G7 paziņojums jūnijā, tādēļ jādarī tiešām ļoti iedrošinošs vēstījums, un tas ir sadzirdēts visaugstākajā līmenī. Šī iemesla dēļ vēlos norādīt uz to, ka Luksemburgas prezidentūra koncentrēsies uz klimata finansējumu jautājumu, kas būs ļoti svarīgs jautājums, lai varētu vienoties Parīzē. Tādējādi klimata finansējums būs viena no prioritātēm, par kur runāsim ministru līmenī gan vides ministru, gan finanšu ministru līmenī. Mēs arī uh, veicināsim ideju par uh, šo um, rīku kārdu, lai mums būtu visi nepieciešamie tiesību akti, lai varētu rīkoties valdības un privātā sfēra, uh, privātajā sfērā. Un pirms noslēdzu vēlos norādīt, ka daži šie dosie, pie, kā jūs strā, pie kuriem strādājat, nav uh, Um, manas ministrijas uh, pārziņā cilvēku veselību dzīvnieku labturība, pārtiks nekaitīgums un citi uh, dosjē, par kuriem runās veselības ministre. Es darīšu visu, lai mēs uh, pēc iespējas vairāk sasniegtu darbā pie šiem tiesību aktiem. Man jau ir prieks, ka man būs iespēja ar jums sadarboties, godātie dāmas un kungi deputāti. Uh, turpmāko mēnešu laikā. Es pateicos jums par jūsu uzmanību. You your... Paldies! Paldies par jūsu ievadvārdiem. Tagad varam uzsākt diskusijas. Pirmo diskusiju kārtu. Pirmie uzstāsies politisko grupi pārstāvi un tagad Ivo Belets no ETP grupas lūdzu. Labrīt! Labrīt! Ministras kundze, priekšsēdētāji, es šodien runāšu holandiešu valodā. Uh, noteren we dat uw uh, ambitieniveau vlak. Es gribēju teikt, ka jūsu ambīcijas, jūsu ambīciju latiņa attiecībā uz aprits ekonomiku ir pacelt ļoti augstu, tādēļ mēs to, protams, atbalstām. Tas ir mums ļoti aktuāls jautājums un ir ļoti jauki, ka mēs varam rēķināties ar tik lojālu partneri šajā jomā. Jūs pati teicāt, ka tās augtais uh, galvenais ēdiens uh, būs uh, šī konference, klimata konference Parīzē, kas vēl notiks jūsu prezidentūras laikā, un mēs ceram, ka tas patiešām vainagosies ar panākumiem. Uh, Es nezinu, vai um, tās ir sakritība, bet tieši šodien Kaņētes kungs ir gatavs pie mums ierasties ar jaunu modeli, lai varētu reformēt ETS, jeb emisiju tirzniecības schēmas modeli. Protams, salīdzinājumā ar to, kas notiek tagad un kas ir jāpanāk līdz 2030. gadam. Mums, protams, ir daudz izaicinājumu, lai varētu samazināt CO2 izmešus par 40%. Tādēļ arī daži jautājumi, kas saistīti tieši ar to, Ko jūs domājat par aviācijas nozarē veikto un arī jūrniecībā veikto, lai varētu samazināt CO2 emisijas? Viņiem ir vēl ārkārtīgi daudz jādara. Protams, visjaukāk būtu noslēgt starptautisku vienošanos, bet tas jau, protams, nebūs tik vienkārši. Kas, kam ir jānotiek jūsu prāta, lai varētu noslēgt šādu vienošanos starptautiskā arēnā un kas mums ir jādara Eiropas līmenī, nu vismaz attiecībā uz aviāciju un jūras satiksmi. Tālāk ETS. Kam ir eh, jādara visvairāk un kas var darīt vēl vairāk? Ja mēs runājam par enerģētikas sektoru un eh, rūpniecību, viņiem ir jādara nu, lauvas tiesa darba. Protams, eh, ir jāņem vērā mūsu uh, nozaras konkurēt spēja, tas, ko dara citas valstis, jo visās valstīs šī emisijas samazināšanas latiņa nav uzlikta tik augsts. Tātad eh, transports, lauksaimniecība, kuri ir tie sektori, kas jūsuprāt varētu darīt vairāk, lai samazinātu izmešus. Tālāk tās augtā oglekļa noplūde, uzņēmuma pārcelšana uz attīstības valstīm, kur ir mazāks normas. Mēs, protams, vēlamies, lai šī tendence neturpinātos. Ko jūs varētu par to teikt? Ministras kundze, jūs runājat arī par uh, dzīvotņu direktīvu un biodaudzveidību. Jāsaka, ka mm, tās ir, tā, tie ir tādi apdraudēti fenomeni daudzās vietās Eiropas Savienībā. Uh, vai mums vajadzētu šo likumdošanu atstāt, tā teikt, pašplūsmā, vai varbūt ir jābūt ambiciozākiem un jāuzdrošinās eh, komisiju lūgt pārvērtēt šo likumdošanu un varbūt to eh, adaptēt, modernizēt ja mēs eh, runājam par dažādām dzīvotnēm, ir arī dažas putnu sugas, kas tagad ir īpaši apdraudētas. Un, protams, eh, ir arī grūti daudzos tādos dabas eh, reģionos savienot arī ekonomiskās aktivitātes ar dabas aizsardzības modeļiem. Vai tātad, ko jūs domājat par tādu iespējamo likumdošanas pārskatīšanu? Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies. Matijas Grota, SD grupas vārdā, paldies. Paldies, ministres kundze. Es ar prieku gaidu sadarbību ar uh, Luksemburgas prezidentūru. Jūsu uzstāšanās bija ļoti daudzsološa. Nesen tikāmies arī ar komisāru. Mēs runājam arī par RIFIT. Un runājot par uh, dabas aizsardzības likumdošanu, protams, tur visu nevar apgriezt kājām gaisā. Dalību valstīm tā ir jāizteno, tā nav līdz galam īstenota, un es domāju, ka ja mēs tagad visu pakotni mēģinātu atkal iztirzāt un pārskatīt no jauna, tā būtu pavisam aplama zīme. Kas notiek padomē? Natūra 2000, par to tiek tagad runāts. Es esmu patiešām gandarīts, ka Vācijas lauksaimniecības ministrs un arī vides ministrs ir um, bilduši iebildums pret to visu, un tādēļ arī padomē ledus ir sakustējies. Jūs Jums ir iespējas uh, arī izteikt konkrētus secinājumus prezidentūras laikā. Es gribēju pavaicāt, kādā virzienā jūs esat nolēmuši doties. Tīrs gaiss. Šodien mēs balsosim par uh, attiecīgo ziņojumu 4000 mirušo. Ar to jau ir gana. Uh, un cilvēki mirst arī pāragri gaisa piesārņojuma dēļ, tādēļ mums patiešām ir kaut kas jādara. Ministras kundze, jums patiešām arī ir eh, jābūt entuziastiskai šajā jomā. Un, ja runājam par amonjaku un metānu, mēs patiešām cīnīsimies par to, lai daži kolēģi pieslētos mūsu viedoklim, un mums patiešām ir jāpieņem ļoti laba, strikta likumdošana. Es gribētu pavaicāt, kas norisinās padomē, kāda kādas vēsmas, kādas plūsmas tur valda, vai mēs patiešām varam uz kaut ko cerēt, un vai mēs varam cerēt, ka šie 4000 pāragru mirušo, ka šis skaitlis nākotnē tomēr samazināsies, jo tas vienkārši ir nepieļaujami, ka Eiropā, tik attīstītā kontinentā, mēs nevaram samazināt šo cilvēku skaitu. Diemžēl pēdējo gadu laikā tas joprojām turpina pieaugt. Tas bija tā pavisam īsi no manas puses, un uh, ir jau vēl arī kopja pušu konference Parīzē. Mēs turpināsim par klimatu jautājumiem diskutēt, un parlamentam tas, protams, ir ļoti aktuāli. Emisiju tirzniecības schēma. 45% CO2 emisiju samazinājums, tā, protams, ir pietiekami ambiciozi latiņa. Es patiešām esmu ieintriģēts, cik daudz varēs paveikt parlaments, vai mēs varēsim izstrādāt gan ambiciozi priekšlikumu, jo citādāk varētu būt tā, ka nākotnē būs tādi standarti, kas attiecas, piemēram, uz termoelektrostacijām, Un ja mēs runājam par tādām stacijām, kas tiek darbināts ar oglēm, mēs uh, saprotam, ka tas ir ļoti piesārņojuši, bet uh, ir jāsamazina arī, piemēram, dzīvesudraba emisijas un pētījumi īstenībā pierāda, cik daudz uh, dzīvesudraba tiek emitēts gaisā tieši izmantojot ogļu termoelektrostacijas. Tas ir arī vienkārši prātam neaptverami un ir vēl daudz citu kaitīgu vielu, kas tādā veidā nonāk gaisā. Mums par to ir jādomā, mums uh, ir jāsaprot, ja emisija tirzniecības schēma kļūs pārāk vāja, mums būs nepieciešami citi instrumenti. Paldies, paldies! Gērlings kundze, EKR grupas vārdā. <coughs> Jā, danki eh, vēl. Atvainos, ne, tomēr vēl kolēģis pirms Gērlings kundzes gribēja izteikties. Uh, Demēs Mākerkungs, paldies, paldies! Ministres kundze, gribēju jūs sirsnīgi sveikt šajā komitejā un jūs jau mani pieminējāt, es esmu iniciatīvas ziņojuma autors par biodiversitātes, ja biodaudzveidības stratēģijas vidusposma izvērtējumu. Un, protams, ir skaidrs, ka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 pieminēt šo ziņojumu. Jūs esat izvēlējušies arī ļoti jauku saukli savai prezidentūrai, proti Union of Citizens, savienība, mm, pilsoņu savienība. Un ja mēs tagad eh, par kaut ko vēl aktuālāk varam runāt, nu jāsaka, ka, piemēram, daudzās valstīs pilsoņi galīgi neieklausās Eiropas Savienībā, viņiem ir vienalga, ko tā dara, bet šis eh, sauklis pierāda, ka Eiropas Savienībai nav vienalga, kas rūp tās pilsoņiem. Un ja mēs runājam par biodaudzveidību un dabu, tie ir jautājumi, kas īstenībā laupa miegu mūsu pilsoņiem. Ir ļoti jauki, ka jūs to esat gatavi aplūkot prezidentūras laikā. Ir vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku, kas piedalījās Nature Alert kampaņā. Un lielākoties cilvēki liek mums noprast, ka viņi ir noraizējušies un viņi nevēlas, lai uh, ekoloģiskā, lai dabas likumdošana tiktu atšķaidīta, lai tā tiktu padarīta vājāka. Es gribēju pavaicāt, kā šo simtiem tūkstošu pilsoņu raidīto signālu jūs ņemsiet vērā savā turpmākajā darbā. Un Ko jūs par to domājat? Kāds ir jūsu redzējums? Ja Eiropas likumdošana tiek labi transponēta, īstenota, tad patiešām e, ir e, bieži vien sagaidām tādi ļoti izcila rezultāti un bio daudzveidība strauji uzlabojas. Uh, bet ir arī dalībvalsts, kas joprojām cīnās ar problēmām šajā lauciņā, un uh, īstenošana ir tāda visai vāja, maigi izsakoties. Līdz ar to gribēju pavaicāt, kāds ir jūsu uh, redzējums Un arī runājot par vidusposma biodaudzveidības stratēģijas izvērtējumu, tātad par to tiks runāts decembrī. Es gribu, lai šo noslēpumainības plīvuru jūs tomēr paceltu vēl nedaudz augstāk, lai jūs mūs iepazīstinātu ar precīzākām jūsu prezidentūras ambīcijām. Bet katrā ziņā esmu priecīgs, ka varam rēķināties ar tik spēcīgu partneri kā jums un novēlu jums panākumus. Paldies! Paldies! Gebrandī kungs Aldi grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ministres kundze, par jūsu skaidro un ambiciozo prezentāciju. ja mēs runājam par mūsu politiku, problēma ir tāda, ka vissvarīgākos lēmumus nepieņemam mēs vai vides ministri, bet kāds cits parlamentārieši un ministri kaut kur citur. Jūs to ļoti labi apzināties. Tādēļ es augstu vērtēju to, ka jūs uh, organizējat šo kopīgo padomi par uh, vidas politikas finansējumu un ar uh, nepacietību gaidu šīs padomas iznākumu. Bet mēs te nerunājam tikai par klimata lauciņu, jādomā arī par citiem lauciņiem. Un uh, tieši ar to arī sasaucas mans jautājums, runājot par aprits ekonomiku. Pagājuši nedēļa Strasbūrā mēs tieši par to debatējām. Un vides komisāra nebija zālē, tobrīd bija ieradušies divi viceprezidenti, tātad Timermans un Katainens, kas ir atbildīgi par ekonomikas politiku. Ja jūs iepazīstaties ar McKenzie ziņojumu, kas tika publicēts 25. jūnijā, tur tiek runāts par aprites ekonomiku un tās ieguvumiem, pat ne miljardos, bet triljonos mērāmiem ieguvumiem. Un šajā ziņojumā ir teikts, citēju, tātad aprites ekonomika ir nākamais lielākais Eiropas politikas projekts. Gribēju pavaicāt, vai kopīgi ar Ekofinu padomi jūs vēlaties organizēt konferenci, vai jūs būtu gatavi organizēt šādu konferenci par aprits ekonomiku? Jo es domāju, ka ieguvumi eh, un tas labvēlīgais nospiedums, ko tas atstātu uz vīdi, būtu patiešām prātam neaptverams, neizmērāms. Un visu beidzot, biodaudzveidība mēs iepazināmies ar dabas ziņojumu un Ja nu, mēs varam uh, no tā visa izdarīt tikai vienu vienīgu secinājumu, tas nozīmē, ka mēs uh, nedaram pietiekami. Un es esmu pret uh, Ivo Bēlēta teikto jāsaka, ka uh, dzīvotņu direktīvu nevajadzētu pārskatīt. Uh, tas ir viens no veiksmīgākajiem likumdošanas projektiem Eiropā, kas mums vispār ir. Ko tad mēs varētu darīt vēl vairāk, papildus tam, kas jau tiek veikts? Un ja mēs runājam par dabu, viens no būtiskākajiem aspektiem šeit ir lauksaimniecība, intensīva eh, zemes apkope, intensīva lauksaimniecība. Īstenībā tas ir viens no galvenajiem biodaudzveidības eh, noplicināšanas iemesliem sākotnējais komisijas priekšlikums īstenībā tika pamatīgi atšķaidīts, ņemot vērā gan parlamenta, gan padomes veikumu. Gribēju pavaicāt, vai esat gatava arī pacīnīties par kopīgās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu, ņemot vērā, protams, biodaudzveidību. Un visbeidzot, vai ministras kundze man piekrīt, ka mums vajadzētu pielikt punktu tādai praksei, ka lauksaim, uz lauksaimniecību attiecināmie lēmumi netiek pieņemti koreper, bet gan tādā atsevišķā kolēģijā, kas ir atbildīga tikai par lēmumiem. Es domāju, ka šie lēmumi īstenībā nenāk par labu sabiedrībai, ja viņi tiek pieņemti tik šaurā lokā. Paldies, Jāna! Katrīna Konēčina goja grupas vārdā. Paldies! Arī es no savas puses ministras kundzei vēlētos novēlēt panākums darbā. Luksemburgas prezidentūras prioritātes ir ļoti, ļoti ambiciozas. Mēs, protams, saprotam, ka visas institūcijas ir atvaļinājumā augusta mēnesī. Nu, līdz ar to reāli jums ir kādi četri mēneši, lai šīs prioritātes varētu īstenot. Mēs ceram, ka grand fināle būs šī konference Parīzē, un mēs novēlam jums panākumus, sasniegumus šo dažu mēnešu darbā un cerēsim, ka līdz decembrim varēs īstenot vismaz pusi no nospraustajām prioritātēm. Tālāk par emisiju griestiem. Mēs parlamentā esam plānojuši balsot oktobra beigās. Ministras kundze, kas notiks pēc tam? Kas ir paredzēts pēc tam trilogi un tā tālāk? Vai padome jau tagad saskaņo savas pozīcijas? Tātad, ja runājam par nacionālajiem šiem emisiju griestiem. Papildus tam vēlējos pavaicāt, uh, ko tādu, ko nepieminēja neviens cits kolēģis - patērētāji, patērētāju aizsardzību un informēšana. Šeit pastāv milzīgs problēmas, kas īstenībā ir redzams jebkurā veiktajā pētījumā. Patērētājiem bieži vien tiek pūsta migla acīs, un tam, protams, ir nelabvēlīgs sekas sabiedrībā. Vai jūs esat eh, gatava kaut ko darīt prezidentūras laikā šajā jomā? Un tāpat eh, netika pieminēts vēl kāds aspekts. Prezidentūras dokumentā ir teikts, ka jūs centīsieties um, pienest savu artavu, lai varētu organizēt godīgas diskusijas par atļauju procedūru attiecībā uz ģenētiski modificētiem produktiem. Gribēju pavaicāt, ko par to visu domā Luksemburgas prezidentūra, vai patiešām jūs vēlties uzsākt šīs debatas? Mēs ļoti daudz debatējam komitejā par to, tajā skaitā arī ar komisāru. Un pēdējais jautājums. Ko jūs domājat par līdz šim izveidošos sadarbību? Jūs apgalvojāt, ka uz Parīzi dosieties ar ļoti ambicioziem mērķiem ceļa somā, bet kurš tad Eiropas Savienību pārstāvēs par, Parīzē? Kurš piedalīsies sarunās? Kā jūs raugāties uz sadarbību starp galveniem spēlētājiem, kam būs jāpieņem lēmumu Parīzē? Protams, prezidentūras vārdā un uh, vīdes uh, lauciņu pārstāvot uh, tie būsiet jūs, bet mēs īsti neesam pārliecināti, vai komisijai, padomēji un parlamentam būs vienota pozīcija. Protams, tas mums būs ļoti noderīgi, ja mēs vēlamies sasniegt šos ambiciozos mērķus. Paldies! Basēkhaudz zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, ministres kundze, paldies, ka ieradāties pie mums un iepazīstināt mūs ar šo tik ambiciozo pusgada plānu. Un jā, tas sasaucas ar um, tām ambīcijām, kas ir arī mūsu darba kārtībā un tie solās būt karsti un uh, intriģējuši seši mēneši, runājot par biodaudzveidību, aprīts ekonomiku, gaisa kvalitāti. Tie visi ir ārkārtīgi būtiski jautājumi un ar nepacietību nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Bet viens no svarīgākiem jautājumiem, protams, ir Parīzes konference gada beigās, un ar to arī saistīšu savus jautājumus. Kas tagad notiek Eiropas Savienībā? Varētu teikt, ka mēs kaut ko piedāvājam pārējiem, bet noteikti būs uh, kādi, kas mēģinās mūs provocēt Parīzē. Un Kādas ir jūsu sajūtas? Cik spēcīgi mēs būsim Parīzē sarunu gaitā? Vai mēs varēsim piedāvāt kaut ko vairāk, vai mums būs vēl kāds trompis kabatā, ko piedāvāt, ja tas būs nepieciešams, ja tas tā tad sarunu gaitā izkristalizēsies? jāsaka, ka Kopenhāgenā Eiropa nebija īsti mm, elastīga saruna laikā, tā nevarēja pietiekami mm, daudz ko likt priekšā. Uh, Un ECOFIN un ENVI uh, kopīgās padomas secinājumi tie būs gatavi tikai decembrī. Un es tāpat uzskatu, ka Eiropa varētu darīt vairāk uh, vēl citos lauciņos. Pirmām kārtām Eiropas solījums 2020. gadā samazināt uh, eh, izmešus par 20%, bet šo mērķi jau burtiski esam uh, sasnieguši, tātad tas jau nav, tās nav nekādas milzīgās pūles, uh, lai to sasniegtu vēl līdz 2020. gadam. Mēs pat īstenībā esam šo mērķi pat pārsnieguši, vai jūs varat piedāvāt vēl kāds jauns modeļus vidas padomē? Otrām kārtām pārskatas laikā eh, mums būs nepieciešami pieci gadi visdrīzāk. Eh, mēs runāsim arī par 2030. gada mērķiem, bet tiek runāts tikpat labi arī par piecu gadu mērķiem. Kā jūs to varētu komentēt? Un trešām gadām, runājot par 2050. gada mērķiem, Eiropas Savienība piedāvā emisijas samazināt par 60%. Bet jādomā arī par šo divu grādu pēc Celsija mērķi un ir arī daudz, daudz negatīvu emisiju un Eiropas Savienība īsti nevar piedāvāt nekādu konkrētu priekšlikumu runājot par negatīvajām emisijām. Ja mums nebūs šo negatīvo emisiju, tad noteikti mūsu solījumi e, nav saskaņojami ar divu grādu pēc Celsija mērķi. Paldies un gaidu turpmāko sadarbību ar jums. Paldies! EFDD grupas vārdā Afrontes kungs. Grācija, prezidente. Grā... Paldies, priekšsēdā ministrs kundze. Divas lietas, kas ir svarīgākās uh, nākamā pusgada laikā ir COP21 un darbs pie uh, dzīvotnes un putnu direktīvām. Par to jau runāja vairāk kolēģi un arī jūs jau tam pieskārāties savā prezentācijā, izteicāties šeit ļoti skaidri un uh, pilnīgi. Tādējādi runāšu par ko citu. Eh, par eh, šo eh, komisijas dokumentu, par šo nature state, state of nature. Jā, tur ir jaunākā informācija. Tomēr mēs redzam, ka ir ārkārtīgi liela atšķirība starp datu apjomu, kas ir pieejama attiecībā uz sauzemes dzīvotnēm un jūras dzīvotnēm. Uh, lai e, tos varētu kontrolēt un uzskaitītu arī tur nepieciešamā dati ir e, jāatjauno Baltijas jūras apzinājumi par 60%, vidusjūrā arī ir ārkārtīgi ļoti nopietna situācija, un komisija arī attiecībā uz jūsainiecību runā par ļoti lielu satraukumu vidusjūras e, reģionā, kā zivju. Um, arī krājumi eh, izzūd. Bet jautājums nav par eh, zivīm, bet par datiem. Es piedalos arī zivsainiecības komitejā un esmu redzējis, cik ļoti sarežģīti ir eh, īstenot ilgspējīgu zivsainiecību, piemērot arī vīdes eh, aspektus. Taču tam visam ir nepieciešama ļoti spēcīga zinātniskā bāze, pēc iespējas derīgāki un pilnīgāki dati par jūru runājot. Eh, šie dati trūkst. Uh, katastrofāli trūkst koordinācijas, lai tiešām varētu runāt par spēcīgu zinātnisko pamatu, lai varētu īstenot politikas, uzlabot, uh, uzlabot šo situāciju. Ko tad darīsiet prezidentūras laikā, lai mazinātu šos trūkums, kam ir skaidra un konkrēta ietekme uz visiem mūsu politiskiem lēmumiem? Paldies! Thank you very much, Mr. Front, and now... Paldies! Jā, kungs, NF grupas vārdā. Madame le ministre, Bienvenue dans cette... Ministra kundzes, sveicināt mūsu komitejā. Jūsu uzdevums nav vienkāršs, jo katru reizi, kad padomu sāk vadīt jaunu valsts, tas ir ik pa pusgadam, attiecīgais ministrs uzstājas parlamenta komiteju priekšā, lai izteiktos par attiecīgā brīža prezidentūras uh, prioritātēm. Es nevēlos aizskart nevienu, apgalvojot to, ka katrus uh, sešus mēnešus mēs uzklausām tās pašas banalitātes par zaļo ekonomiku, kas veicinātu izaugsmi, darba vietas, par ETS sistēmas priekšrocībām, par gaisa kvalitātes paketēm, par gaisa kvalitātes kontroli, par cīņu pret GMO, par vienošanos par jauniem pārtiks produktiem un arī par decembra konferenci Parīzē. Šis pēdējais temats mm, ir izskanējis pats bet vārdos dokumentā, kas ir tiek nodēvēts Luksemburgas prioritātes 2015. gadam. Eh, Francijā mēs nosodam šo um, ambiciozo objektīvu bulīmiju. Mērķi ir tik daudz, ka vairs nevar saprast, kāda ir pusgada prioritāte. Un ko eh, liekas, ka vairāk mēs uh, nodarbojamies ar uh, tukšu runāšanu nekā ar uh, Eh, darbībām. Mums vajadzētu domāt, kā izkļūt no krēslas, nonākt gaismā, vajadzētu izvairīties no nekonsekvencēm no vienas prezidentūras uz otru. Eh, seš, pusgada laikā jūs varētu augstākais definēt vienu, divas, nu maksimāli trīs prioritātes. Uh, Lai uzvarētu kaujā, ir jākoncentrē pūliņi uz konkrētu vietu. Un šī stratēģija dod iespēju uzsākt eh, nopietnu dinamiku. Mans vēlējums, ministrs Kunds, definējiet dažas, bet patiesas prioritātes, uzdrīkstieties būt oriģināla, tas nenozīmē neņemiet vērā citus dosjē. Tad, kad senāts eh, būs ziņojis, kā 100 miljārdi eiro var izmaksāt gaisa piesārņošana Francijā, kas var ietekmēt mūs visus, tā skaitā lauksaimniecību, veselību, ir pienācis brīdis domāt par līdzpilsoņiem. Paldies, paldies, un pēc pirmās jautājumu kārtas, jautājums, ko uzdev politisko grupu pārstāvi, došu vārdu prezidentūras pārstāvei, lai atbildētu uz kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, paldies visiem par um, atbalstu, kas izskanēja. Un par stāšanos pretī jauniem izaicinājumiem. Vispirms atbildu Belēta kungam. Visas nozares, jūras, gaisa, rūpniecības, tām ir jāsniedz savs devums. Jūs uzdevāt jautājumu par to, mēs atbalstām jūsu bažas un mēs analizēsim ekas. Uh, līdz ko mēs to varēsim darīt. Otrkārt, jūtas tāpat kā citi runājāt pār dzīvotnēm un putniem un šo attiecīgo direktīvu. Pamatā tie ir balsti mūsu dabas saglabāšanas stratēģijai, un pats svarīgākais ir tos pareizi ieviest, jo tas dos mums drošību juridiskā līmenī, uh, Un arī šeit es um, atbalsoju Matjās Grotas sacīto. Ja um, tas viss tiek īstenots, ir labi rezultāti. Should... Mēs domājam, ka ir jākoncentrējas uz pareizo ieviešanu un arī par finansējumu politikām. Tas attiecās uz jūsu jautājumu. Matijās Grūte. Atbildot Matiesam Grūtem par bio daudzveidību, es patiešām esmu ļoti priecīga par šo uzrakstīto vēstuli, un mēs noteikti mēģināsim eh, savos secinājumos konstatēt, kas tad ir mūsu rīcībā. Mēs varam konstatēt, ka ir bijuši lieli panākumi tajās valstīs, kur direktīvas ir patiesi transponētas pēc gara un burta. Un es domāju, šeit mēs ar jums esam vienis prātis. Un otrs jautājums, ko jūs pieminējāt, bija tīrs gaiss, gaisa kvalitāte. Mēs eh, savas prezidentūras laikā. M, Mēģināsim tātad darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai šī direktīva, kas tagad atrodas padomē, varētu tikt vēl noslīpēt un lai mēs varētu spērt tālākus soļus gaisa kvalitātes ziņā. Next one. Nākošais. Tu uzdevā desmarkerkungs. Daži jautājumi par. Uh, bioloģisko daudzveidību, ko es jau norādīju paziņojumā, un prezidentūras nostāja ir pilnīgi skaidra. Paldies par jūsu paziņojumu, un mēs raugāmies uz sadarbību ar jums. Jā, tā ir pilsoņu savienība, un mums ir jādomā par dzīves kvalitāti. Un Eh, tas izskan arī mūsu sacītajā. Eh, mums ir jāsaistā mūsu stāsts ar diskusiju, jo ja mēs nespējam sasniegt mūsu nospraustos klimata mērķus, ja mēs nespējam saskaņot mūsu stā, stāstījumu pār eh, dabas aizsardzību ar dzīves kvalitāti, tad būs grūti pārliecināt un saistīt eh, šos posmus kopā un skatīt visu kopā kā tādu klimata politiku, pie kuras strādā Eiropa. Ja tālāk ir brandīkums domāju, ka mazliet ir jāprecizē man. Mēs runājam, runājām divas reizes vides ministru padomē, vienreiz neformālajā, vienreiz formālajā par klimatu finansējumu un domājot par šo rīku kastē, ko mēs gatavojam, izsūtam finanšu ministriem, uh, kuri to apspriež neformālā, pēc tam formālā līmenī eh, par to, ko mēs varētu tur vēl pievienot. Un jums ir pilnīgi taisnība, nevar to pateikt citādi, ka mums ir jāsaskaņo politikas un mums nav jādomā par atsevišķām atsevišķām izolētām lietām runājot par uh, vidi vai par lauksaimniecību. Mums viss ir jāskata kopumā. Tālāk, eh, deputāti Konečna, jūs uzdevāt dažus jautājumus par uh, nek direktīvu, ko mēs esam iecerējuši darīt. Mēs esam iecerējuši ja, uzsākt divpusējas sarunas ar valstīm un grupām septembrī. Mēs esam iecerējuši strādāt maksimāli drīz, lai mēs varētu situācijas atbloķēt, un tad jūs uzdevāt dažus jautājumus par ģēmo un patērētāju aizsardzību. Šie jautājumi mm, tiks skatīti lauksaimniecības un veselības ministra uzstāšanās reizē, un labāk būs, ja viņi atbildēs uz šiem jautājumiem. Tālāk Eh, at, eh, uzklausot Bāsa Eikhauts sacīto, domāju, ka Eiropas Savienība ir ambicioza, mums ir vismaz 40% un mēs esam gatavi sagatavot labu mantātu septembrī skaidri norādot 5 gadu ciklus ilgtermiņu mērķus un mēs vēlamies dinamisku vienošanos, kas ir, nozīmē Eh, pacelt ambīciju līmeni, kad mēs to varam. Un ja mēs redzam, ka mēs to varam un pārsniedzam mērķus, tad būs iespējams šādā dinamiskā nolīgumā panākt labākus rezultātus. Un vissvarīgākais klimata ziņā ir būt ar pareizu, skaidru, pareiziem skaidriem mērķiem visiem, un arī tas attiecas uz ilgtermiņu mērķiem, lai rūpniecībā ilgtermiņa un ekonomiski mērķi tiek pieņemti attiecīgi apzinoties šo zema karbona um, ekonomiku. Tālāk uh, par Eh, jūras dzīvotnēm un jūras stratēģiju. Šis jautājums tiks skatīts eh, vidusposma pārskatā. Un Jāka kungam atbildot, varu teikt, ka manuprāt jau ir daudz risinājumu, kas apliecina to, ka ir daudz kustības klimatā, daudz paveikts klimata ziņā, un, kā jau es teicu, ir jābūt tādam stāstījumam, ko saprot pilsoņi, kas sasaista prioritātes ar realitātēm. Prioritātes ir saglabāt mūsu pilsoņu dzīves kvalitāti, e, ņemot vērā to, kā mēs dzīvojam uz vienas pašas planētas viss kopā, un ka mēs dzīvojam mūsu planētas robežās un ka jāpatur prātā mm, e, ilgtspējīguma principi, kas balstās uz trim e, balstiem - ekoloģija, sociālajie jautājumi, ekonomika un tas mums ir jāskata kā viens kopums, un mūsu prioritāte ir saglabāt mūsu pilsoņu dzīves kvalitāti. Paldies! Ceru, ka esmu atbildējusi uz lielāko daļu jautājumu, paldies par uzdotajiem, un paldies jums par atbalstu. Paldies par atbilstēm tik tālu, bet tagad mēs pāriesim pie jautājuma otrās kārtas, un iespējams, ka šeit izskanēs vairāk jautājumu, un bez kavēšanās es došu vārdu Mišelam Dantēnam, bet arī jāpaturprātā, ka pēc tam būs balsošana, un e, lūdzu kolēģiem iekļauties visiem ar savu jautājumu pusotras minūtes laikā. Mišel, paldies priekšsēdētāji! Ministras kundze. Vispirms, man vislabākie novēlējumi jūsu amatā. Še, jūs uzņematies uz tuvākajiem sešiem mēnešiem grūtus uzdevumus, jūs izklāstījāt savas prioritātes, komisija no savas puses uzsāka uh, uh, publiskas konsultācijas par dzīvotnēm un līdz gada beigām sagatavot Eiropas stratēģiju bioloģiskās daudzveidības ziņā. Un šī pārskatīšana mums liek meklēt atbildi uz jautājumu par lauksaimniecības aktivitātēm. Šodien Francijā ir vairāk nekā astoņi tūkstoši dzīvnieku, ko uh, nogalina vilki. Turklāt vilku populācija ir beigusi pieaugt pēdējo gadu laikā. Habitā direktīvas atsevišķi panti skaidri norāda labvēlīgas uh, sugas, dzī, labvēlīgus uh, dzīves apstākļus, lai suga attīstītos. Un šeit mēs saskaramies ar um, bērnes konvenciju un uh, dzīvotnes direktīvu. Francijā man nācās savas misijas ietvaros apmeklēt vairākas Eiropas valstis. Vai mūsu sociālais modelis ir dzīvot zem uh, uh plastmasas uh, nojumes, kā es to redzēju Rumānijā, Polijā, lai cilvēki dzīvotu savu veidu barakās, kā es redzēju Itālijā, atsevišķos Francijas reģionos, uh, Ministrs kundze, visdrīzāk jūs apkaimē esat tikusies ar cilvēkiem, kas ir tikuši aplaupīti, un jūs varējāt uh, saskarties ar viņu izmisumu, un tad, kad kāds plēsējs mm, saplosā mājdzīvniekus, tad vēl tam eh, nāk klāt eh, lauksaimnieka pieķeršanās saviem mājlopiem, un tāpēc es gribu norādīt to, ka lopkopji ir visai trauslā situācijā, tāpat arī baidos, ka Tour de France var tikt traucēta no izmisušu lopkopju aktivitāšu puses. Paldies, nākošais runātājs deputāts Sevdans. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, ierašanos mūsu komitejā. Es gribētu vairāk detaļu dzirdēt par atsevišķiem punktiem, kas izskan padomēm šī jautājuma sakarā. Uh, Otrkārt par Luksemburgas prezidentūras ambīcijām padarīt zaļāku Eiropas semestri. Vai jūs varētu e, parādīt dažus konkrētus piemērus, kā Luksemburgas prezidentūra ir iecerējusi zaļināt? E, Eiropas Savienību un tās ekonomiku. Paldies, nākošais runātājs, deputāti Gīrlingi. Paldies, priekšsēdētāji. Arī man ir jautājums par nacionālo emisiju, e, griestu direktīvu. Izteikšos īsi. Mēs varam paredzēt balsojumu rezultātu, ka balsojums notiks eh, plenāra sēdē oktobrī, bet eh, šķiet, ka pietrūkst saskaņas darbā ar padomu. Ļoti žēl. Un viens jautājums, vai jūs varat apliecināt, ka jūs pēc vasaras atvaļinājuma eh, un, sar, un sarunās ar Timermani nodrošināsiet uzraudzību šīm projektām, lai viņš virzītu šo jautājumu uz priekšu un to neatsauktu. Paldies! Nākošais runātājs deputāti Vērtēri. Nē, saka priekšsēdētāji Torvaldkungs. Paldies! E, mēs visu laiku jaucam galvu priekšsēdētājiem un mums tas izdodas. Paldies, ka esat e, ieradusies mūsu komitejā. Man ir konkrēts jautājums. 53. gadā pēc plūdiem e, tika sagrautas specifiskas uh, Eh, kormorānu suga Nīderlandē, kas tika pēc tam aizsargāta ar likumu. Kas notika vēlāk? No nu, aptuveni 86, 7 apakšsugām šis putns. Eh, kļuva par īstu sērgu, tie ir desmitiem tūkstoši Dānijā, Zviedrijā, tie ir atrodam Vācijā, Baltijas valstī, visdrīzāk Kaļiņingradā, pat ja Krievi neko par to nezinu, un tie ir arī Somijā. Un parasti ministri neko nedara, viņi tikai um, pievēr acis, jo tas ir nepatīkams lēmums, un šis būs viens nepatīkams lēmums arī, kas jums jāpieņem, un es gaidu cerīgi jūsu atbildi šajā sakarā. Paldies! Nākošais runātājs eh, deputāte Šajēna Pirika. Paldies, ministrs kundze. Es ceru, ka mēs varēsim patiešām labi sastrādāties nākamā pusgada laikā. Un Es esmu uh, no Nīderlandes, tādēļ arī mans jautājums ir ar to saistīts. Pirmām kārtām aprites ekonomika. Aprites ekonomika ir ļoti būtisks uh, aspekts arī lauksaimniecības uh, sektoram. Vai jūs esat gatava paskatīties, kā abus sektorus tātad labāk samierināt, gan ievērojot lauksaimniecībai nepieciešamās vajadzības, gan arī domājot par aprits ekonomiku? Uh, Un ja mēs runājam par minerālu koncentrātiem, mēs jau 30 gadus par to runājam gan Nīderlandē, gan citās valstīs, vai e, šeit nevajadzētu beigās pielāgot likumdošanu. Otrām kārtām Natūra 2000 putnu dzīvotņu direktīva. Uh, Nīderlanda ir ļoti labvēlīgi pret to noskaņota, bet, kad jāķers pie reāla darba, tad viss nav tik nevainojami. Mēs pēc jums turpināsim prezidentūru. Varbūt, ka jūs varētu kopīgi padomāt par risinājumiem. Šeit tiek runāts par intensīvu lopkopību, un lopkopi bieži vien tiek vainoti tajā, ka viņi pietiekami labi dzīvotņu direktīvu neievēro. Un ir šie zemnieki, kas simtiem gadus ir rūpējušies par mūsu pabarošanu, vēl pirms tika pieņemta Natūra 2000 direktīva, taču ir eh, jā, eh, jāražo arī pārtika, mūs visi ir jāpabaro, mēs nevaram tikai par putniņiem un bitītēm te runāt. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Parņo. Paldies, Parņokungs. Priekšsēdētājkungs, godētā ministrs kundze, paldies jums. Eh, paldies arī par jūsu apņemības pilno politiku, kādu vēlties īstenot šajā Eiropas pusgada laikā. Noteikti es eh, par to vēl runāšu arī nākamnedēļ, jo piedalīšos vīdes ministru neformālajā sanāksmē Luksemburgā, jo man bija tas gods pārstāvēt eh, priekšsēdētāju Lavija kungu šajā sanāksmē. Es esmu referents Eiropas parlamentā. Uh, darbā pie COP21 es vēlējos runāt par jaunu, jauniem finansējuma avotiem, kas, manuprāt, arī noteikti būs mūsu vienošanās stūrakmens Parīzē decembrī. Šeit parlamentā diskusijās, bet nu ne tikai parlamentā, visā Eiropas Savienības līmenī, uh, tiek piedāvāti jauni finansējuma mehānismi, lai noteikti oglekļa cenu uh, lielajās uh, pasaules ekonomikās, lai varētu rast uh, klimatam labvēlīgs risinājumus. Tad ir runa arī par finanšu darījumu nodokli, par zaļajām investīcijām. Tad arī Junkera investīcija plānu izmantošana, izmantojot strateģiskas investīciju fondu. Tad ir arī valsts specifiskās garantijas, lai veicinātu zaļās investīcijas. Uh, Tad arī gaisa un uh, jūras emisiju samazinājums tad arī novirzes uz šiem zaļajiem fondiem. Proti ļoti daudz dažādu finansējumu mehānismu, kas noteikti būs interesanti. Jautājums. Ņemot vērā visus finansējumu mehānismus, kādas ir jūsu prioritātes? Eh, par ko jūs īpaši runāsiet eh, pirms Parīzes sarunām. Un pēdējā lieta, priekšsēdā kungs, gudrā ministra skundze glifozats, ir eh, pesticīds, kas tiek izmantots dažādās salās. Es zinu, ka Luksemburgā jūs pieņemāt likumu, kas pārēdz aizliegt šī pesticīda izmantošanu, kad fitofarmācijas uh, mm, līdzeklis, tad, tad aizliegums sākot ar 16. gadu vai šajā pusgada laikā esat iecerējusi arī runāt uh, uh, par šo jautājumu. Thank you very much. And now... Paldies, Hawkins Kunz. Ja, mange tak, og øh, tak øh, for til... Øh. øh. Paldies. Paldies, eh, ministrs Kunds, par to, kas esat ieradusies uz mūsu komitejas sanāksmi. Mēs tiešām ļoti daudz sagaidām no Luksemburgas prezidentūras. Eh, tad, tad Natur 2000, ļoti svarīga direktīva, direktīva, kas ir padarījusi Eiropas Savienību ļoti populāru daudzās valstīs. Jo mēs runājam par biodaudzveidības aizsardzību, putnu aizsardzību. Viena no direktīvām uh, Eh, par kuru mēs saņemam arī ļoti daudz lūgumrakstus eh, un sūdzības lūgumrakstu komitejā. Da. Pilsoņi tātad uzskata, ka šī direktīva ļoti svarīga. Mēs ceram, ka jūs, ministres kundze, padomē, er, nenostādīsiet pilsoņus pret komisiju kas uzskata, ka nu, daba, vīde ir kaut kas ļoti niecīgs un nesvarīgs. Tad arī Timerman kungs nosūtīja ļoti skaidru vēstījumu. Tie par plasmas maisiņu gadījums. Viņš tiešām bija ļoti aizkustināts, aizkaitināts, pareizāk sakot. Uh, Un viņš teica, nu, lai par to visu rūpējas dalība valstis, es ceru, ka jūs būsiet Eiropas parlamenta pusē un lai eh, bio daudzveidība tiktu aizsargāta. Šo direktīvu nekādā gadījumā nedrīkst atsaukt, visiem ir tā jāpiemērojas. Paldies, Pedičīnikungs! Paldies, priekšsēdētāji! Godētā ministrs Kundze! Pateicos par to, kas esat ieradusies uz šo sanāks. Pavisam nesen esam apstiprinājuši šeit parlamentā eh, ziņojumu par aprits eh, ekonomiku, un tur ļoti skaidri tiek pateikts, ka esošais izaugsmas modelis, esošā ekonomika nestrādā, tas apdraud eh, pilsoņu veselību un vīdi. Mēs sagaidām, ka tiks izmantota šī iespēja, lai izbeigtu šo absurdu. Uh, Uh, veicināt nebeidzamu ekonomisko izaugsmi, izsmeļot dabas resursus, jo mums nav nepieciešama izaugsmas, ir nepieciešams līdzsvers. Prezidentūras programmā mēs šeit redzam, ka pārēj uz aprīts ekonomiku ir viena no prioritātēm, un tas mūs ļoti iepriecina. Tajā pat laikā um, kuras tad ir tās valstis, kas tik tiešām vēlas iet šajā virzienā, un cik daudz ir šādu valstu, jo nopiet aprietas ekonomika nozīmē, ka ir jāatsakās no tradicionālām uh, rūpniecībām, no fosilā kurināmā. Taču mēs zinām, cik uh, liels spēks ir uh, šiem lobbyiem arī šeit Eiropas parlamentā. Mēs ļoti labi zinām, cik lielā mērā dažu valstu valdības ir cieši saistīts ar šiem lobbyiem un kā viņi ietekmē lēmumu pieņemšanu dalību valstīs. Man jautājums ļoti vienkārši. Vai Luksemburgas prezidentūra ir iecerējusi nopietni strādāt šajā virzienā, vai Luksemburgas prezidentūra ir gatava uh, cīnīties pret naftas ražotājiem vai nē? Paldies, Lorenz kungs. Ah, Frau Ministerin, Sie sind meine 52. Paldies, Jūs jau esat eh, manā dzīvē 52. padoms priekšsēdētāja, un es ceru, ka kā sieviete jūs uh, varēsiet būt vēl entuziastiskāka nekā jūsu, vīrie, jūsu kolēģi vīrieši. Ja mēs runājam par uh, Eiropas likumdošanas īstenošanu, nu, tas ir vienkārši neiedomājami. Jums ir kaut kas jādara. Un, uh, runājot ar kolēģi, ar franču kolēģi, uh, par vilkiem. 15. decembrī būs liela konference, kas veltīta tieši vilkiem šeit Eiropas parlamentā. Es lūkšu jūs visus uz to ierasties. Ja mēs gribam, lai mūsu pozīcija sarunājoties ar padomu un komisiju ir pietiekami spēcīga, tad tas ir arī jāizmanto. Un paldies arī par šo personisko uh, reklāmu intergrupās. Thank you very much. And now Mr. Brannen. Paldies, Brannen kungs. Uh, thank you, Chair. Um, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Divi jautājumi. Divi jautājumi, par kuriem man esam runājuši. Pār oglekļa uztveršanu, uzglabāšanu un par koka biomasu. Par pirmo, par oglekli uztveršanu uz uzglabāšanu tehnoloģiskā viedokļa Eiropas Savienība tehnoloģiski iekavē. Bet tehnoloģijas ir svarīgas cīņā pret klimata izmaiņām ir dažādi viedokļi Eiropas līmenī par oglekļu uztvēršanu, uzglabāšanu, bet kāds ir Luksemburgas prezidentūras viedoklis par šo jautājumu? Ja jūsu uh, raudzī skatījums ir pozitīvs, kā jūs to veicināsiet eh, šajā pusgada laikā? Pirmais tas ir jautājums, otrais jautājums ar biomasu. Uh, Eiropā tiek palešu uh, veidā dedzināts koks aizvien vairāk palec tiek uh, um, importētas no Ziemeļamerikas, lai uh, ģenerētu elektrību, un tas notiek masveidīgi. Man īsti nav skaidrs, vai tas ir labi vai slikti videi. Ir zinātniskie ziņojumi, kas izsakās gan par, gan pret šādu praksi. Uh, vai Luksemburgas prezidentūra ir iecerējusi nu, nu, precizēt šo jautājumu, ko nozīmē masveida koka kurināšana elektrības radīšanai. Paldies! Paldies! Pēdējais runātājs - Hevī kundze. Paldies! Paldies! Priekšsētāja ministra kundze jautājums par uh, priekšlikumu par regulas pārskatu par 1829 2003 par uh, GMO bet uh, varbūt šo jautājumu uzdošu arī pēcpusdienā jūsu kolēģei. Tad uzdošu jautājumu, kam pieskarās arī par ņokungs par šo glifozāta pesticīdu. Uh, Vai jūs zināt, ka Vēža izpētes institūts nāks klajā pavisam drīz ar pētījumu, kurā iespējams šis glifozāts tiks definēts ļoti formāli kā kancerogēna viela. Dažās valstīs šis pesticīds jau ir aizliegts, citās valstīs atkal to masveidā izmantojas. Runāja arī par Lombardiju, par savu reģionu, kur daudz tiek izmantot šis pesticīds. Taču ir jautājums par monitoringu, un uh, uz to attiec mans jautājums, kā tiek uzraudzīt šādu herbicīdu izmantošana. Mm, ne visās uh, vietās tiek vākti dati par šo. Uh, Tātad atšķirības e, monitoringā un kontrolā, kāda ietekme var būt šai vielai gan uz vīdi, gan uz veselību, jo dati, protams, ir satraucoši. Un zināms arī tas, ka padarot lauksaimniecību intensīvāku uh, pesticīdu izmantošana pieaug, tātad tas ir viens no lielākajiem iemesliem, kas apdraud arī bio daudzveidību, vai arī šajā virzienā esat iecerējuši strādāt bio daudzveidības stratēģijas uh, ietvarā, vai arī ņemsiet vērā šo aspektu. Paldies! Uh, Vēl viens jautājums. Belikundze, paldies! izteikšos eh, maltiešu valodā, saka Dalīkundze. Runāšu par Eiropas Savienības politiku gaisa kvalitātes jomā, par nepieciešamību eh, pēc piesārņojuma samazināšanas uzlabot gaisa kvalitāti. Uh, cīņu pret klimata izmaiņām. Ministrs kundze, jūs arī to minējāt savos ievadvārdos, kā jau norādījāt, tad gaisa piesārņošanas viens no lielākajiem iemesliem ir transporta līdzekļu emisijas. Īpaši eh, kravas eh, transporta līdzekļu emisijas eh, rada šos piesārņojumus. Pieaug arī metāna emisijas, tas palielina siltumnīca efekta gāzes emisiju. Tad, tad pašlaik mums ir sešas regulas par šiem transporta līdzekļiem, un komisija sākusi strādāt pie šiem priekšlikumiem jau vairākus gadus atpakaļ. Jūs atsaucāties arī uz šo direktīvu. Ir 5,6 eiro. 6. Jautājums par gaisa kvalitāti. Jūs teicāt, ka šī ir jūsu prioritāte arī dokumentā, tas ir minēts, kur jūs, uh, kur jūs izplatījāt. Uh, par prezidentūras prioritātēm. Varbūt jūs varētu tomēr detalizētāk izteikties par to, kādas tieši rezultātus jūs vēlaties sasniegt šajā jomā līdz prezidentūras beigām, gaisa kvalitātes jomā. Un arī par šo eiro 5, eiro 6 direktīvu. Kāda tad īsti ir jūsu nostāja? Jūs teicāt, ka jūs nepiekrītat deleģētajiem aktiem par šiem driving emissions tests par testiem, bet kāda ir prezidentūras nostāja šajā jomā? Tieši, ja mēs nonāksim līdz sarunām. Paldies. Liels paldies. Ministrs kundzē. Nu ko, jūs uzklausījāt ļoti daudz dažādas jautājumus dodu jums vārdu, lai jūs varētu atbildēt visiem šiem jautājumiem. Un es tiešām ceru, ka jūs varēsiet pas, sniegt savas atbildes desmit minūšu laikā. Mums ir jābalso. Paldies! Paldies! Es eh, piefiksēju, Dantēni kungs, eh, jūs sacīto, arī Torvald kungs, es eh, esmu piefiksējis jūsu uh, komentāru satraukumus. Par citiem jautājumiem, par Eiropas semestra zaļināšanu. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi runāt par kaitīga, kaitnieciskajām subsīdijām. Jaunākie pētījumi norāda to, ka ļoti daudz naudas tiek ieguldīts fosīlajos kurināmajos, bet arī dažādās lauksaimniecības kaitnieciskās praksēs. Tādējādi mēs tagad arī vedam sārunas ar komisiju, lai varētu iz... organizēt labas kvalitatīvas diskusijas par visu šo jo, nu, mums ir nepieciešams pareizi uh, novirzīt nu, finansēm par Šrajers kundz sacīto, jā, aprits ekonomika. Tā mums ir ļoti svarīga lieta. E, resursa efektīva ekonomika, tam ir jābūt galvenajam elementam, lai veicinātu labu konkurētspēju ekonomiku. Tādēļ, varbūt es arī varu uh, atbildēt uz uh, Pedičīni kunga uh, e, sacīto. Jā, mums ir nepieciešams līdzsvars, protams, bet mēs redzam, ka aprīts ekonomikā ir ļoti daudz priekšrocību. Mēs bijām viena no 11 dalību valstīm, kas pārakstīja pagājušā e, pagājuš gada vēstuli komisijai par to, ka nekādā gadījumā nevajadzētu atsaukt šo atkrituma e, tiesību pakotni un uzskatām, ka mm, Patačnikungs nāca klējā ar ļoti labu priekšlikumu. 23 dalību valstis mm, padomē izteicās par aprits ekonomiku un bija par to, mm, lai būtu laba atkritumu pārvaldība, lai produkti pēc iespējas ilgāk paliktu aprits ekonomikā. Mums šis ir fundamentāli svarīgs jautājums. Mēs sāksim strādāt pie šī jautājuma pēc iespējas ātrāk, jo esam iesnieguši jaunu priekšlikumu. Parņokungs, referentu kungs, COP21, jūsu pārziņā. Jūs uzdevāt jautājums par finansējumu. Mums tas ir absolūti uh, fundamentāls jautājums. Ir nepieciešams šis toolbox, šī tiesību aktu kopums, lai uh, tad, nu, mums būtu pēc iespējas vairāk jauno finansējuma mehānismu kur tad var ielikt dažādas, nu, iekļaut dažādas nodokļus, saļās investīcijas, apdrošināšanas. Noteikti būs vēl ļoti daudz iespēju apkopot visus šos finanšu mehānismus, lai parādītu, ka šī zaļā klimata fonds var strādāt, ka tas var darboties jau pirms, pirms Parīs konferences. Mm ka Green Climate Fund, šī zaļā klimata uh, finā, uh, fonds nav vienīgais finanšu avots, bet ka ir nepieciešami daudz un dažādi instrumenti, lai nodrošinātu klimata finansējumu. Jāpierāda arī, ka 100 miljardi gadā, sākot ar 2020, ka tas būs iespējams. Uh, ka Eiropas Savienības spēlē šeit savu konstruktīvo lomu diskusijās par glifozātu. Varbūt pārējuši uz angļu valodu, jo ja divkārt tika uzdot šis jautājums. Par šo atbild lauksaimniecības ministrs. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Mums ir jāsadarbojas nacionālā līmenī, mums ir uh, jāiziet no šīs individuālās pieejas, tātad tas arī mums ir ļoti liels jautājums. Aukens kundze, bio daudzveidība, paldies par jūsu sacīto, varu jums piekrist, un es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet šajā jautājumā. Tad arī pateicos uh, Florence kungam Paldies jums par uh, jūsu komentāriem, par uh, transponēšanu. Tas ir viens svarīgs jautājums. Tas ir uh, vēstījums, kad mēs vēlamies nodot vēl papildus transponēšanai iedomā par finansējumu. Tas ir vienmēr svarīgi tieši politiskajā ietverā. CCSS par oglekļu uztvēršanu saglabāšanu. Nu, ar to saistīti riski. Luksemburgā mums ļoti restriktīva likumdošana šajā jomā. Šodien uh, enerģijas klimata ģenerāla direktori tiksies, un uh, tur ir jārunā par politiku pielāgošanu. Jārunā par to, ka mums ir nepieciešama ilgtspējīga pieeja. Ir runā par klimata izmaiņām. Evi Konze. Glifosāta monitorings, kā jau es norādīju, šeit fundamentāli svarīga ir sadarbība. Mēs sagaidām pētījumu rezultātus, un šeit nav tikai jārunā par glifosātu, ir jārunā arī par pesticīdu izmantošanu kopumā. Visbeidzot, da, eh, dalīkundze, gaisa kvalitāte, klimats. Darīsim visu iespējamo, esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai nonāktu pie politiskas vienošanās. Mēs zinām, ka tas būs sarežģīti, bet darīsim visu, ko varēsim, lai tiktu uz priekšu pēc iespējas tālāk. Vēl Girlings kundze. Pavisam nesen jāsazinājos ar ģenerāla sekretāra. I just noted that I had recent contacts uh, about your question. That was your... Tātad par jūsu jautājumu. Kāds bija jūsu jautājums? Mm -hmm. Yes. Okay. I, I, I... Es pavisam nesen, jā, sazinājos, mēs par jūsu jautājumu jau runājām. Mm. Darīsim visu, ko varēsim. Iesim uz priekšu gaisa kvalitātes jomā. Ir 5, ir 6. Uh, Thank you very much for your Liels paldies par jūsu atbildēm. Es domāju, ka tagad, uh, jā, mēs varam noslēgt mūsu sanāksmes pirmo daļu. Mēs pateicamies Luksemburgas vīdes ministrei par uh, šo liederīgo viedokļu apmaiņu, par mums sniegto iespēju saņemt atbildes uz kolēģi jautājumiem. Liels jums paldies, un tagad minūte pārtraukums, tad sāksim balsošanu.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 Okay, it is uh, time to start. Dāmas un kungi, sāksim balsošanu. Pirms uh, balsošanas man ir uh, Jums jāveic paziņojums. Fuchs kungs pametīs Envi sekretariātu, pievienosies transporta komitejas sekretariātam. Es pateicos viņām par atbalstu un darbu, kas ir ieguldīts darbībā ar Envi komitejas deputātiem un vēlu viņam veiksmi jaunajā amatā. We can uh, start Un tagad mēs varam sākt ar piekto darba kārtības punktu. Balsojums par ierobežojumiem attiecībās dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējās jaudas sadedzināšanas iekārtām. Viens balsojums - elektronisks. Sākam balsot! Have you voted? Visi ir nobalsojuši. Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. To the next. Nākamais punkts darba kārtībā. Direktīva, nek direktīva. Apsveicam referenti. Apsveicam referentu Zība kungu. Sākam balsot. Par nākamo ziņojumu, par Gīrlings kundu ziņojumu. 14a no agri un itāļu valodā. Kurš par? Kontrāri. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam. Labi, pārbaudam. Avete votato tutti? Visi. Nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Nu, piedodiet. Sākam labi. Varbūt, jā, nu, ka, varbūt kāds tulkošanas pārpratums, lai nu kā. 126. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais kompromiss. Par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, astotā grozījuma papildinājums par pret atturas pieņemts. Itre deviņi ar 128, 129 par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par 4. A kompromisu. Nē, atvainojiet, 4. kompromisu. Te ir kļūdas manā balsojuma sarakstā. Labi, 4. kompromiss. Par pret atturs pārbaudam. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkarīja 22. Tagad balsojam par 4A kompromisu. Kurš par? Kurš pret? atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Votiamo adesso. Tagad balsojam par 155. grozījumu. 155 Kurš pār? Pret. Atturas pārbaudām. Sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 18. kompromiss. Kurš pēr? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tagad. 18. 19. Eh, kompromiss, 19. par, pret, atturas pārbaudām.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 Tātad atrodiet, ja mēs te esam ļoti pārlekuši, 21. kompromiss. Compromesso 21. Chi è a favore? 21. Kurš par?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 pret atturas pieņemts. 183 par pret atturas noraidīts. Tagad 144 par pret atturas noraidīts 184. Pārbaudam, pārbaudam Eh, abbiamo un. Viens ETP par daudz. Labi. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, agri 24. Kurš pār? Kurš pret? Turas noraidīts.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 Balsosim par 187, ņemot vērā, ka 22. kompromiss ir noraidīts. Tagad balsojam par 187. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Un tagad itre 13. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. Pirmais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? O, o, pieņemts, pieņemts. Adesso l'emendamento Pietikainens uh, grozījums 209. 209. Kurš par? Kurš pret? kurš atturas noraidīts. Tagad 212, 212, konečna. Kurš pār? Kurš pret? Atturas noraidīts. Votiamo l'emendamento 215 sempre perché il compromesso 20. 215. tagad. 215. Kurš par? Kurš pret? Atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Il voto. Beidzam balsot. Noraidīts. Votiamo l'emendamento 20 identico al 200. 20. grozījums. 213, 214 par, pret, atturas pieņemts. Yes, this has to be voted 21. Mm. Votiamo l'emendamento 20. Tagad 21. par, pret, atturas noraidīts. 216 par, pret, atturas noraidīts.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 232 pār pret atturas noraidīts. Tagad balsojam itre 19 pār pret atturas noraidīts. 222 par pret atturas noraidīts. Un tagad 22, 218, 219 par pret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 pret atturas pieņemts. Rītra 18 par. Rītra 18 par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas pieņemts. Tagad uh, 228 par pret atturas noraidīts. 229 par pret atturas noraidīts. 230 pār pret atturas noraidīts. Pārbaudām, pārbaudām. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Visi nobalsojuši beidzam balsot noraidīts. 231 pār pret atturas pieņemts. Tagad balsojam 15. kompromiss. 15. kompromiss. Kurš par pret atturas pieņemts? 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 200 251. 251 par pret atturas pieņemts. 252 par pret atturas pieņemts. Pārbaudam, sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt piecdesmit četri par, pret, atturas noraidīts. 257 pār, pret, atturas noraidīts. Identiski 261 un itra 20 pār,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 pret atturas noraidīts. 264 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 5 par pret atturas no, pieņemts. Un tagad 269

274 Visņēvska pār pret atturas noraidīts. 275 pār pret atturas pieņemts. Itre 22 pār pret atturas noraidīts. 276, 277 identiski par pret noraidīts pārbaudam elektroniski. Avete votato tutti? Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 278. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? 279. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tagad kompromiss 3. Trešais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs? Pieņemts. Tagad 16. kompromiss, 16. kompromiss, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Tagad identiski 293, 294, kurš par? kurš pret, kurš atturas noraidīts. Un tagad uh, grib 31 par, pret, atturas pieņemts. Tagad jābalso par 297. 297, kurš par? Kurš pret? kurš atturas noraidīts. Tagad 298, kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. Tagad identiski 299, 301 un 302. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pārbaudām. Avete votato tutti il voto. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Ar vienu balsi. Un tagad 300. grozījums par kurš pret, kurš atturis noraidīts. 305. 305. grozījums, kurš par, kurš pret, kurš atturs noraidīts. Un tagad agri 33. Agri 33, kurš par? Kurš pret? Kurš atturs pārbaudām? Avete votato tutti? Beidzam balsot. Pieņems. Votiamo adesso il compromesso 17. 17. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Šāturs pieņemts. Un tagad 14. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturis pieņemts. Un tagad otrais kompromiss, otrais kompromiss. Kurš par otro kompromisu? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Sestais, sestais kompromiss. Kurš par? Nē, atvainojiet. Jābalso par agri 36. Chi a favore di agri 36. Kurš par 38? Kurš pret? Pieņemts. Pieņemts. Sastais. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Trīsim četrdesmit astoņi. Kurš pēr? Kurš pret? Atturas pieņemts. 350. Kurš par? Kurš atturas? Noraidīts. 352. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Tagad 24. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Tagad balsosim par itre 32. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs pieņemts? Balsojam par identiskiem 358 un agri 38. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Tagad 13. kompromiss. Kurš par? kurš pret atturas pieņemts. Un tagad 46. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 362. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Un tagad balsojam pār 363. 363. Kurš par? Kurš pret? Kurš jāturas noraidīts? 364. 365, 366, identiski, itra 34 par. Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Itra 35, kurš par? kurš pret, kurš atturas noraidīts. Un tagad sasīs, identisks agrī 15, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Septītais, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Akri 18, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Astotais, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Devītais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad balsojam par 11. Par, pret, atturas pieņemts. 134 par pret atturas noraidīts. 136 pār 136 pār pret atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Sociālis lūdzu, celiet rokas. Tiamo adesso. Un tagad 137. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tagad 3 grziba 367. 367. Kurš par? Kurš pret? kurš atturas noraidīts. 360, 372, eh, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. 373, kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. Un tagad balsojam 412. 412. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? 413. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Pārbaudām. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Beidzam balsot, noraidīts. Tagad 414. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs noraidīts? Agri 44. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 415. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs noraidīts? Agri 45. Kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 417. Kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 418 par pret atturs noraidīts. 419 par pret atturs noraidīts. Itere 41, kurš par, kurš pret, šā turas noraidīts. 420. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tagad kompromiss 9. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Kompromiss 10. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Agri 48. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 427. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Tagad balsojam par 428, 40, 429 identiski. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Pārbaudam. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Atvainojiet, pieņemts. Un tagad 430, 431. Kurš par? pret atturas pieņemts. 432 pār pret atturas pārbaudam. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad Balsojam 433. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs pieņemts? Tagad 434. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Un tagad 435, 436 identiski. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. Tad tā kā 23. kompromiss nav pieņemts, balsosim par 437, 441 identiski, kurš par, kurš pret, Sociālisti, kā balsojāt? Neviens nepacēl rūku. Pārbaudam. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 438, 439, kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. Ītra 42, kurš par, kurš pret, atturas noraidīts. 440, kurš par, pret, atturas noraidīts. 47 par, pret, atturas noraidīts. 442, 443 identiski. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 444. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 445. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts noraidīts. 446 par pret atturas noraidīts. 447 par pret atturas noraidīts. 400, 448, 449 identiski par pret atturas pieņemts. 441, 451, kurš par, kurš pret, atturas norādīts. 452, 453, 454, identiskie. Kurš par, kurš pret, atturas norādīts. 456 par pret atturas noraidīts. 458. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 459. 459. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 460. Kurš par? pret atturas noraidīts. 461. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? 464, 465. Identiski. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 469. Kurš par? kurš pret atturas noraidīts. 468, kurš par, kurš pret atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 470. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tālāk. 471. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 474. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. Tālāk 4, 7, 2, 4, 7, 3 identiski. Kurš par? Kurš pret atturas noraidīts? 4, 7, 5. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Tālāk 4, 7, 6, 4, 7, 7, 4, 7, 8. Identiski. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 12. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Un tagad 4, 8, 3. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. 4, 8, 4 par pret atturas pieņemts. 4, 8, 5. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tālāk 4, 8, 6. Kurš par? Kurš pret? Turas noraidīts. 4, 8, 7. Kurš par? At, pret. Atturas noraidīts. 488. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tālāk balsojam, bet 489, agri 50 identiski. Kurš par? Kurš pret? atturas pieņemts. Pārbaudām. No. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 493. Kurš par? Kurš pret? Atturs norēdīts. 494. Kurš par? Kurš pret? Turs norēdīts. 11. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 50. par. Pret. Atturas pieņemts. Votiamo adesso l'emendamento 501, 502. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tālāk. 517. Kurš par? 517. Kurš pret? Kurš atturs norādīts? Un tagad 518. Uh, Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 519 un itri 43 identiski. Kurš par? Kurš pret? Atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Il voto è. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 520. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 521. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts.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 atturas pieņemts. Agri divi par pret atturas noraidīts. 58 par pret atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Beidzam balsot, noraidīts. Itra divi par pret atturas pieņemts. 60 par pret atturas noraidīts. 66 par pret atturas pieņemts. 63, 64 identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 65. Kurš par, kurš pret atturas pieņemts. 66, agri 4. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 68, agri 5, identiski. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Pārbaudām. Avete votato tutti? Il... Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Vienu balsi. Agri 3. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Un tagad balsojam itre 5. Itre 5. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tagad jābalso par 78. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Agri 7. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 79. Kurš pār? Kurš pret? Atturas noraidīts. 80. Kurš pār? Kurš pret? Atturas noraidīts. 82. Kurš pār? Kurš pret? Atturas noraidīts. 81. Kurš pār? kurš pret atturas noraidīts. 83. Kurš par? Pret atturas noraidīts. essendo stato adottato. Tā kā ir pieņemts 89. grozījums, 85, 86, 87b atkrīt, 92. a tagad. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs? Noraidīts. Andiamo avanti, abbiamo. Ejam uz priekšu, pārbaudījām to, ka tiešām visi atkrīt. Nākamais, par ko jābalso, ir 101. Dan... 101. grozījums, kurš par 101. Kurš pret pārbaudām? Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad 108. 108. grozījums. Veikādi, pedičīni un citi. 108. Kurš par? Kurš pret? Kad šā turas pieņemts. 112. Kurš par? kurš pret atturas pieņemts. 109, 110 identiski, kurš par, kurš pret atturas noraidīts. 111, kurš par, kurš pret atturas noraidīts. 113, kurš par kurš pret atturas noraidīts. 114. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tagad 117. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 118. Kurš par? kurš pret, kurš atturas pārbaudām. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad agri 12. Kurš par agri 12? kurš pret atturas noraidīts. Un tagad 122, kurš par, kurš pret atturas noraidīts. Tagad itre 8, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. Tagad Balsosim par uh, grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par likumdošanas rezolūciju balsojumu sākām balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. Pieņemts. Grazie. Alla relatrice. Pateicamies referentai, apsveicam viņu. Tagad balsojums par šīs dienas pēdējo ziņojumu. If you are ready, we can. Esat gatavi, tad sāksim ar pēdējo balsojumu. Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu. Atzinums sagatavotājs Marko Afronte. Pirmais kompromiss. Kurš pār pirmo kompromisu? Kurš pret? Atturas pieņemts. Tagad 11. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 9. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 10. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 12. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts pieņemts. 13. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 14. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 15. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 16. Kurš par? kurš pret atturas pieņemts, kur, 17, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. Vēlreiz kompromiss, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par 20. kurš par, kurš pret atturas noraidīts. 24, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 25, kurš par, kurš pret, atturas noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 26, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 28. Kurš pār? Kurš pret? Atturs pieņemts. 29. Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. 30. Kurš pār? Kurš pret? Atturs pieņemts. 31. Par pret pārbaudam. Avete votato tutti? Il voto Beidzam balsot. Noraidīts. 34 par pret atturas pieņemts. Kompromis 4 par pret atturas pieņemts. 40. Kurš pār pret atturas noraidīts? 47 pār pret atturas noraidīts Ner, neredzēju. 47. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 50. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 5. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Un tagad 58, kurš par, kurš pret, atturas, pārbaudām. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 59. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 60. Kurš par? pret atturas noraidīts. 61, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. 62 par, pret atturas pieņemts. 63 par, pret atturas pieņemts. 64 par, pret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 Tagad balsosim par uh, visu atzinumu, kā tas ir grozīts. Sākam balsot. Avete votato tutti il voto. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Apsveicam kolēģi Afronte kungu. Esam beiguši balsošanu. E, facciamo due minūti sospensione. Divas minūtes pārtraukums un atsāksim. Kad uh, cilvēki būs pametuši telpu. Dear colleagues, Darbie kolēģi, Dear colleagues, we can start with. Dargie kolēģi, sāksim darbu. Turpināsim ar mūsu šīs dienas darba kārtību. Būs diskusijas par vispārējo budžetu 2016. gadam. Tie ir atzinumi. Pirmā uzstāsies Eiropas komisija. Nekavējoties doda vārdu Francoizai Kazanai un Gvido Leklerkam. Ok, you can start. Lūdzu, jums vārds. Paldies, es esmu Gvido Leklerks, kas pārstāv mm, drošības un uh, veselības nodaļu Eiropas komisijā. Programs, Mums ir divas uh, programmas, uh, viena par 62 miljoniem un viena par 264 miljoniem eiro. Un abas uh, atbilst trešajam uh, finansējuma ietvara gadam mums šeit nekādas īpašas problēmas nav, bet ja runājam par maksājumu kredītiem, 2014. gada beigās mums nebija nekādu problēmu ar šīm programmām. Uh, Un tas nav sagaidāms arī uz nākamo gadu. Ja runājam par pārtikas programmu, ir te neliela problēma, jo dalība valsts nevarēja visu atmaksāt līdz 2014. gada beigām, un tad 2015. gada sākumā mm, nenomaksātie rēķini tika nokārtoti, un mēs te nesagaidām nekādas problēmas. Uh, DG Health and Food Safety is also responsible for uh, regulatory. Pārtikas nekaitīguma uh, ģenerāla direkcija ir atbildīga par uh, piecām aģentūrām, uh, CPVO, divas uh, Daļēji mēs līdzfinansējam EMA un EKA un divas aģentūras, kuras pilnībā finansējam ar ES līdzekļiem, tātad slimību profilaks un kontrols centrs un pārtiks nekaitīguma aģentūra. Un mēs jau 2013. gada jūlijā sagatavojām paziņojumu par budžeta absorpciju, budžeta apguvi, un ja runājam par abām pārējām aģentūrām, apguves uh, rādītāji ir zemāki nekā plānots. ņemot vērā arī uh, to, ka ir mainījies uh, darbinieku skaits aģentūrā. Ja runājam par pilotprojektiem un dažādiem pasākumiem, ziņojums tika nosūtīts parlamentam, ceturtais darba dokuments, kur ir norādīti visi pilotprojektus raksturojošie elementi, un par atzinumu nekādu dokumentu nav.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 un klimata darbību ģenerāla direkcijas, un tā kā mums ir sagatavota laiva programma, kas atskar abas šīs ģenerāla direkcijas, vienu ceturdaļu klimata ģenerāla direkcijai un, un um, trīs ceturdaļas uh, vīdes ģenerāla direkcijai pašreizējā ekonomiskajā kontekstā uh, budžetā mūs it īpaši palielina saistību apropriācija pieaugums par 6,4%, un mēs domājam, ka tas dos mums iespēju aptvert jaunās saistības projekta sakarā, kas ir finansējuma nākošajā gadā. Kā jūs zināsiet, daļa no programmas ir veltīta izpildu aģentūrai, kurā pārvalda visus jaunos projektus. Vīdas ģenerāldirekcija turpinās pārvaldīt bijušos projektus, kurus tā ir pati uzsākusi un kurus tā pārzina. Tāpat ir vēl viena aģentūra, Kopenhāgenes aģentūra, vid Eiropas vidas aģentūra, kurai priekšlikumi, eh, kuras priekšlikumi atbilst eh, komisijas līnijai, un mums ir vēl viena īpaša līnija attiecībā uz daudzpusīgajiem nolīgumiem un starptautiskajām konvencijām, kur mēs pieprasām uh, palielināt šo budžeta eh, pozīciju, jo tas eh, būs, nozīmē, ka būs vajadzīgi jauni maksājumi bioloģiskās daudzveidības ziņā, cites protokols sakarā, Nagojas eh, protokols sakarā, pievienojoties Eiropas Savienībai jaunai konvencijai attiecībā uz E, pārrobežu ūdeņiem. Šī budžeta pozīcija ir būtiska, jo tā ir lielā mērā atkarīga no eiro variācijām. Mēs, e, Attiecībā pret dolāru, jo mēs ļoti daudz maksājumus veicam dolāros. Sākotnēji e, Eh, to samazināja korepērs, un mums ir zināmas bažas pār nākošo gadu. Tālāk par maksājumu pārvaldību kopumā mēs esam optimistiskāki nekā pagājušajā gadā. Un attiecībā uz šo gadu, cik tālu Summas šķiet ir tādas, ka sākot ar nākošo gadu varēs atgriezties normālā situācijā ar maksājuma apropriācijām attiecībā pret eh, prasībām, bet zin, mēs zinām, ka kavēšanās ir nevis komisijas, bet saņēmēji dēļ un tādējādi vairāki maksājumi, kurus mēs gaidījām vēl uh, Eh, kurus gribējām veikt šogad, vēl nav saņemti maksājuma pieteikumi. Iespējams, ka tie būs jāpārnes uz gada beigām vai pat uz nākošā gada sākumu. Un mūsuprāt, maksājuma sakarā situācija ir jābūt labākai divos turpmākajos gados nekā pagājušajā. Paldies! Un tagad kā atbildīgais par atzinumu, daži apsvērumi par eh, bilanci. Komisija pārliecināta par to, ka eh, vīdes un veselības eh, jautājuma aktualitāte Eiropas Savienībā ir jārisina, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu un labklājību. Uh, Šie mehānismi, kas veicina arī um, aiz, um, sniegt labumu pilsoņiem un uzskatām, ka šīs līnijas, kas ir saistīts ar dažādām programmām, kuru mērķis ir sasniegt noteiktos mērķus, lai visas šīs eh, budžeta līnijas tiktu adekvāti finansētas. Ja šīs budžeta kategorijas līnijas tiktu samazinātas, tas nav pieņemami. Tad jāņem vērā arī tas, ka Eiropas politiku pievienotā vērtība ir ļoti ievērojama. Līdz ar to Eh, šādām eh, budžeta līnijām ļoti pozitīvas sekas gan vīde, gan cilvēku veselības jomā. Tad arī attiecībā uz eh, maksājumu saistību apropriācijām tas viss sasaucas ar budžetu kopsakarā, ņemot vērā resursus, kas tiek paredzēti daudzgadu finanšu schēmā. Uh, 16. gada budžetā, bet, kā tas ir noticis iepriekšējo gadu laikā, tas rada tikai satraukumus par uh, šo maksājumu veikšanu. Kā jūs zināt, komisija jau vairākus gadus mēs nonākam tādā situācijā, kur ir uh, jāveic maksājumi taču eh, padome nevēlas sekt šos izdevumus un ka eh, uz nākamo gadu tiek pārlikt šie eh, neveiktie maksājumi. Kas attiecas uz šo maksājumu pārnesi un kompensācijām dalību valstīm, politikām, ko dalību valsts paredz. Resursu laicīgi tur nav problēma, bet ļoti daudz tādu programmu, kur uh, finansēm kavējums un maksājumu kavējums nozīmē arī īstenošanas kavējumu. Tas attiec arī uz programmā, par kur atbildīga arī šī komiteja. Par LIFE programmu komiteja ir lielu prieku redz, ka par 2,7 miljoniem tiek palielināts finansējums šai programmai 16. gadā. Tomēr uzskatām, ka LEF programma veidot tikai 0,3% e, no e, visa budžeta paredzējuma 16. gadam. Un tādējādi ņemot vērā arī LEF programmas pozitīvās sekas kas pozitīvos rezultātus finansēs pēdējo gadu laikā bijis visai stabils. Par pārējām budžeta līnijām jāteic, ka tomēr vēl pastāv arī nepieciešamība pārnest saistību apropriāciju, maksājuma apropriācijas uz vēlāku laiku, taču man ir arī jāmin vajadzības kāds ir aģentūrām, budžeta projekts, ko tikko definējusi komisija. Uh, dažas aģentūras ir iestais, ir dažās aģentūrās samazināts finansējums, samazināt arī cilvēku resursi. Eiropas komisija to ir apstiprinājusi arī daudz gadu finanšu schēmā. Ja tiek sa samazināt cilvēku resursi, tad tas ietekmēs aģentūru darbu. Kā jūs zināt, ļoti daudzām dažādām aģentūrām, īpaši atsaucot šeit uz M un EKU, uh, šīm aģentūrām ir arī papildus finansējums, kas nāk no nodevām, eh, ko, ko saņem šīs aģentūras, eh, sniedzot savus pakalpojumus, īpaši EMA, bet arī EKA pēc eh, kompetencēm, kas tām tiek piešķirsties biocīdu jomā, nonāk ļoti sarežģītā situācijā situācijā. No nu, vienas puses mēs paplašinām viņu mandātu, palielinām uzdevumu skaitu, bet samazinām resursus. Tādējādi šīs aģentūras īsti nevar veikt savu uzticētos uzdevumus. Uh, Tādējādi es aicinātu Eiropas komisiju īpašu uzmanību pievērst šim jautājumam. Es negribētu, lai šie jaunie uzdevumi nevarētu tikt īstenot, jo vienkārši nav pietiekama personāla, cilvēku resursu, lai to visu īstenot. Un noslēgumā atsaucos uz pilotu projektiem un uz uh, sagatavošanas uh, aktivitātēm šodien uh, būs tikšanās ar bija Jose Manuel Fernandes referents pie budžeta jautājumiem. Mēs runāsim arī par prioritātēm, par pilotu projektiem. Esam saņēmuši no komisijas ir tādu sākotnēju izvērtējumu vakar un aizvakar saņemam šo priekšlikumu. Komisija nosūtīs mums vairāk, komiteja arī izstrādājas vairākus priekšlikumus par vienu projektu, kas tiek īstenots, bet esam saņēmuši 15 C izvērtējums, 3 B izvērtējums un tikai 1 A izvērtējums, viens eh, pilotu projekts, kas ir īstenojams tā, kā tas ir eh, sagatavots prezentāts skaidrs, arī, ka te aicinu kolēģus pārskatīt šos pilotu projektus atbilstīgi komentāriem, kas tiek izstrādāt, novērojumi, kas tiek minēti, lai pēc iespējas lielāks skaits pilotu projektu tiktu īstenot īstenoti un lai tiktu iekļauti gara, gala vienošanās, par ko tad arī mēs vienosimies par šo būdžetu. Aicinu visus kolēģis tur aktīvi piedalīties. Te arī noslēdz savu stāšanos. Aicinu izteikties, lūdzu, Maties Grote. Paldies. Šodien runāja Karins Kādenbaks vārdā, kas nevarēja ierasties. Viņa ir mūsu pastāvīgā SD grupas referente vides komitejā. Un Kārina Kadenbacha mani lūdza vēlreiz uh, uzstāties viņas vārdā, un viņa lūdza nodot uh, kolēģim Lavija, ka viņa uzsaka un uzslavē viņa atzinumu, jo tur visas jomas ir ļoti labi uh, ņemtas vārā. Uh, Tur ir minēti pilotu projekti, apvārsnes 2020, dažādi izpētes projekti. Visu to kolēģis ir pieminējis atzinumā. Ja mēs runājam par decentralizētajām aģentūrām, vajadzētu noteikti pieminēt, ka tā ir tāda īpaša situācija. Kolēģis eh, Lavie teica, uh, Arī šīs aģentūras daļēji tiek eh, finansētas pateicoties dažādām nodavām, to jau mēs pirms tam debatēs pieminējam, varbūt, ka komisija varbūt varētu to vēlreiz spēcīgāk uzsvērt, proti, ka ir klienti, tie maksā nodavas, līdz ar to um, pakalpojumi ir jāsniedz noteiktā uh, laika posmā, un ja ir šīs nodevas, tad nevar, piemēram, tā kā tāda zāles pļāvēja vienkārši nopļauta darbinieku rindas. Karina Kaldenbacha iesniegs divus grozījumus. Pirmām kārtām to programmu finansējums, kur ir runāts par veselības aprūpi, un otrs grozījums par videi draudzīgu lauksaimniecību. Šie divi grozījumi, ko kolēģe iesniegs, bet viņa katrā ziņā ir nu, devusi zaļo gaismu. Lavijas kungam, tātad Vācijā skola augstāka atzīme ir viens līdz divi, nu es domāju, ka viena no tām noteikti Lavijas kungs ir uh, nopelnījis. Paldies, Matijas! To... Tagad Konečnas kundze. Děkuji, pane předsedo, také já děkuji za ten upravený Paldies, priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties e, par izteikto priekšlikumu, kurā ir iekļauti būtiski elementi. Un nevaru piekrist budžetam vienai no aģentūrām, kurai e, ir jāsaņem vairāk līdzekļu, jo ir eh, izcēlušās vairākas infekcijas slimības, taiskaitā ebola, tas apdraud arī Eiropu, un šī budžeta samazināšana nenozīmē neko pozitīvu, jo manuprāt, ir nepieciešami eksperti, ir nepieciešami cilvēku resursi, un tāpēc ir nepieciešams, lai būtu arī pietiekami finansiālie resursi šo uzdevumu veikšanai. Es nevaru piekrist šīs aģentūras budžeta samazināšanai, un šajā sakarā es iesniegšu grozījumu Par kontaktpersonām aģentūrai nevar piekrist. E, Nauda netika izšķērdēta, bet katrs eiro tika ieguldīts Eiropas pilsoņu drošībā. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Jāvors. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pievienoties kolēģiem, manuprāt, atzinuma projekts ko ir sagatavojis priekšsēdētājs, ir ļoti labs kopsavilkums NV redzējumam nākošā gada budžetam. Un es gribētu arī piebilst divus elementus pie jau pieminētajiem. Viens attiec uz aģentūrām un papildus aģentūrām gribu uzsvērt un pasvītrot EFSA lomu kuras saskaņā ar jauno uh, eh, ģēmu regulu varētu būt ar papildu darba slodzi tuvākajos gados un ir pilnīgi nepieļaujami nenodrošināts EFSA ar pietiekamiem resursiem, lai tā varētu pienācīgi strādāt. Un Tāpēc eh, EFSA, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Tālāk arī par eh, dabas saglabāšanas eh, projektu. Vides aģentūras ziņojums State of Nature šo pavasari skaidri parāda to, ka ja ir vērojama kāda pozitīva attīstība Eiropas uh, Eh, vidē un dabā pēdējo gadu laikā, tad tas ir cieši saistāms ar Natūra 2000 un citiem vidas saglabāšanas projektiem Eiropas Savienībā. Tādējādi, ja mēs vēlamies sasniegt mērķus Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, tad ir pilnīgi neizbēgam palielināt resursus šādiem projektiem. Un, kā jau norādīja priekšsēdētājs, LIFE projekts ir ļoti neliela daļa no Eiropas Savienības budžeta, un, manuprāt, ik viens santīms, kas ir kas tiek iztērēts vidas saglabāšanas projektiem, e, palīdz nodrošināt ilgtspējību Eiropas Savienībai. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs deputāte Dornano. Nu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies mūsu komitejas priekšsēdētājiem par sagatavotu atzinu projektu. Tomēr es gribētu pasvītrot vairākus, manuprāt, nopietnus punktus. Pirmkārt par finanšu instrumentiem. Es saprotu, cik svarīgi ir vadīt un ieviest vides politikas Eiropas Savienībā un arī to, ka ir jābūt attiecīgiem projektiem. Tomēr tāpēc gribētu izturēties piesardzīgi. Jau tāds instruments kā FC nav pietiekams. Ja ir jāprasa dalībvalstīm pārcelt finanses uh, apjomus slikti definētās programmās, esmu uh, būšu pret to. Ja ir runa par to, ka atsevišķu dalību valstu um, ministri piepūš savas budžeta līnijas, esmu presto, ja ir jāfinansē metro sastāvi atsevišķās vidēji lieluma pilsētās, um, izmantojot um, klimata pārmaiņu iegānst arī pret to izvūšu. Tāpat arī es gribu norādīt atsevišķus jautājumus klimata pārmaiņu sakarā. Mēs nevaram izmantot dalību valstu nodokļu maksātāju miljārdus, lai klimatizētu, lai finansētu tādu klimata politiku, ko īstenos tikai Eiropas Savienība, bet ko neņem svērā vislielākie piesārņotāji. Mēs būsim vienkārši iztērējuši pilsoņu naudu. Visbeidzot, par aģentūrām runājot. Mēs nevaram pārmest aģentūru resursu, eh, cilvēku resursu samazināšanu tad, kad Eiropas Savienība to pieprasa no dalībvalstīm. Piekrītu tam, ka tās aģentūras, kas strādā ar mūsu jautājumiem, eh, nedrīkstētu uh, saskarties ar lielāku samazinājumu nekā citas aģentūras. Ja ir jāziedo kāda joma citas vārdā, tad mums ir jāorganizē padziļinātas debātas. Noslēgumā atgādinu, kā ar adekvātiem resursiem es saprotu noteiktās vajadzības un nevis kā ceļš uz pašresursiem un pilnu finanšu autonomiju. Paldies, turpina priekšsēdētājs, vai komisija vēlētos rieģēt īpaši uz aģentūru jautājumu, jo atsevišķi deputāti norādīja, ka visdrīzāk priekšlikumā ir daži samazinājumi, kas neatbilst mūsu prasībām. Paldies priekšsēdētājiem! Par aģentūrām runājot, mēs apzināmies, ka tas ir sarežģīts uzdevums ne tikai aģentūrām, bet arī komisijas dienestiem. Un šobrīd personāla samazinājums attiecas. Um, tie, tie nozīmē risināt reālās prioritātes aģentūrās un personāls šobrīd, kas ir paredzēts aģentūram, tiek apspriests ar aģentūru attiecīgām aģentūrām esam pārliecināti par to, ka resursi e, uzdevumu veikšanai ir pieejami. Viens ierobežojums sekā bioloģiskās daudzveidības aktivitātēm, kur šķiet, ka maksājumu līmenis, ko saņem sekā un kas varētu ietekmēt nākošā gada vajadzīgos resursus, eh, varētu būt, bet mums ir šis jautājums jāskata sīkāk un tā ietekme arī. Paldies! Vai vēl ir citi kolēģi šeit, ka nav atgādījumi termiņus, grozījumi 17 jūlijas, balsojums komitejā eh, septembrī, budžeta komitejā termiņš eh, grozījuma 3. septembrī, balsojums budžeta komitejā 22. 3. septembrī. Plenāra sesijā balsojums paredzams oktobrī, visdrīzāk otrajā plenāra sesijā, un šķiet, ka mēs tagad varam mūsu šo sēdes eh, daļu slēgt un tiekamies pēcpusdienā. Paldies!